tad, kad jūs uh, turpināsiet piedalīties šajā kaimiņattiecību politikas pārskatu procesā. Paldies! Paldies komisāram Fūle. Līdz ar to diskusijas ir noslēgtas un tagad nākošais darba kārtības punkts. Eh, komisijas paziņojums par lauva gaita darba nometnēs ražotu preču importu Eiropas Savienībā un sākumā dodu vārdu komisāram Fūles kungam. Lūdzu. Much, uh, Paldies, priekšsādātāji! Cienījamie parlamenta deputāti! Uh, šis jautājums tik tiešām skar uh, cilvēku pamatvērtības, kas ir ārkārtīgi svarīgas Eiropas Savienībai un ir ļoti būtisks arī ārējās uh, darbības aspektā. Gribu pārliecināt jūs, ka komisija ļoti augstu tur šīs eh, cilvēku tiesības, tāpat arī eh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas, un it īpaši eh, par piespiedu darbu. Tāpat laikā jūs droši vien saprotat, cik delikāts šis jautājums ir un cik delikāts ir mūsu attiecības ar Ķīnu. Komisija pilnībā piekrīt Eiropas parlamentam, ka laugai sistēma ir absolūti neatbilstoša vispār pieņemtajiem cilvēktiesību principiem un tāpat arī Ķīnas ambīcijām kļūt par modernu un attīstītu valsti. Šīs sistēmas saglabāšana ir absolūti neatbilstoša Ķīnas deklarētajai vēlmei ratificēt konvenciju par politiskajām un pilsoniskajām brīvībām kas tika parakstīta pirms 12 gadiem. Eiropas Savienība šai ziņā tik tiešām saskars ar patiesu problēmu. Preces, kas saražotas laugai sistēmas ietvaros, iespējams tiek importētas uz Eiropas Savienību. Tāpat laikā ir ārkārtīgi grūti precīzi noteikt, vai un tieši kuras preces, kas tiek importētas no Ķīnas uz Eiropas Savienību, ir saražotas laugai. Atbildot uz iepriekšējiem Eiropas parlamenta jautājumiem, tāpat arī uz pilsonisko organizāciju jautājumiem, Eiropas Savienība konsekventi ir šo jautājumu likusi uz sarunu galdu ar Ķīnu pēdējo gadu laikā. Tāpat arī divpusējā cilvēktiesība ietvaros tas ir darīts. Eiropas Savienība vienmēr ir uzsvērusi, ka uh, laugais sistēma pārkāpj vairākus starptautisko konvenciju principus par uh, pilsoniskajām politiskajām tiesībām. Un ir īpaši astoto pāntu šajā konvencijā, kas aizlie, aizliedz spaidu vai piespiedu darbu, un devīto pāntu, kurā ir norādīts, ka nevienu nedrīkst ieslodzīt bez uh, atbilstošas tiesas. Eiropas Savienība šobrīd piekopja pozitīvās iesaistības principu attiecībās ar Ķīnu tā vietā, lai noteiktu importa aizliegumu. Tomēr mums ir jāatzīst, ka pastāv zināmas robežas limiti šai pieejai, kura līdz šim nav devusi nekādas eh, redzamas izmaiņas Ķīnas politikā attiecībā uz laugai. Mums ir jāatzīst, ka Ķīna nav vienīgā valsts, kurā Eh, darba nometnes vai cietumnieku darbspēku izmantošana ir problemātiska. Komisija ir gatava atkal pārskatīt šo jautājumu, kā efektīvāk likt spiedienu uz valstīm, kuras iespējams izmanto uh, ieslodzīto darba spēku, tādējādi pārkāpjot uh, cilvēktiesību pamatprincipus un uh, starptautiskās darba organizācijas konvencijas. Uh, šī pārskatīšana jāveic horizontālā veidā, un to nedrīkst aprobežot tikai ar konkrēto Ķīnas gadījumu. Mēs uh, labprāt uzklausīsim Eiropas parlamenta viedokli šajā jautājumā un noteikti informēsim jums par turpmāko darbu šai ziņā. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies komisāram Filskungam. Tagad uzstāsies politisko grupu runātāji un sākumā Gālera kungs 1 minūte 30. Paldies, priekšstādāja kungs. Ir ļoti labi, ka šīs diskusijas notiek tajā pašā plenāra sesijā, kad uh, esam runājuši arī par nākošo Eiropas Savienības un Ķīnas galotņu tikšanos. Logā ir gan politiska, gan cilvēku dimensija, un mēs, es koncentrēšu uzmanību uz cilvēktiesību aspektu. Logai uh, nometnēs uh, notiek cīniska cilvēku uh, piespiedu darbu izmantošana, uh, it kā reformēja darbu. Uh, Um, situācija neizturam un arī Eiropas partneriem uh, šāda rīcība Ķīnā nav pieņemama, tā pārkāpja universālās cilvēktiesības un uh, Ķīna uh, pievienojoties paktam par pilsoniskām un cilvēktiesībām pirms 12 gadiem ir uzņēmusies a, a, tie, a, pienākums, ko tagad pārkāpja. Laugai darbība ir bijuši a, ie, jau iepriekš. A, um, nosodīti, bet laugai cietumi um, burtiski tiek uh, kā uzņēmumi uh, marķēti, un līdz ar to mm, situācija tiek um, tā kā slēpka. Uh, ASV uh, ir uh, izteikusi aizliegumu importēt preces, uh, no, uh, kas ir ražotas laugai sistēmā un slēgus savus tirkus. Mums vēl nav tāda aizlieguma. Komisārkungs, jūs teicāt, ka ir sarežģīti konstatēt, no kurienes šie uh, produkti tiek ražoti, bet uzņēmumu vārdi, kas praktiski ir, un nu, nosaukumi, kas ir pra praktiski cietumi, tie ir zināmi. ASV jau ir konkrēta pieredze, kā var šos produktus nelaist savā tirgu. Uh, Un jautājums ir, vai jūs esat gatavi iepazīties ar šo uzņēmumu sarakstiem un arī apmainīties ar pieredzi ar ASV, kā šādā veidā varētu panākt ko pozitīvu. Un pēdējā prasība jautājums, vai Eiropas Savienība prasīs no Ķīnas, lai ANO speciālais sūtnis pret um, spīdzināšanu varētu apmeklēt divus no cietumiem. Paldies! Paldies Gālēra kungam. Nākošā runātāja Kalnbachs kundze trīs minūtes. Priekšstādātāja kungs, komisāra kungs, es gribētu mm, pieņemt to, ka, un, un uzsver to, ka sociālistu un demokrātu uh, politiskā grupa ir ļoti interesēta uh, veidot konstruktīvas attiecības ar Ķīnu. Bet jūsu teiktais par to esmu vīlusies, jo tajā nekā konkrēta nebija. Praktiski jūs vēlreiz um, stāstījāt, kāda ir reālā situācija, un nedaudz slēpāties arī aiz tā, ka dažkārt ir sarežģīti, ko rast. Bet es domāju, ka tas nav attaisnojams. Uh, Jo citas valsts, piemēram, ASV, mēs dzirdējām, ka ir atradušas pilnīgi skaidrs risinājums. Pozitīva tirdzniecības bilants, un to es vēlos, mūs visu labā ar Ķīnu nevar būt attaisnojums tam, ka mēs akli. Uh, Ne, nevajag ievērojam cilvēktiesību pārkāpums Ķīnā un vēršoties pie Ķīnas pārstāvjiem, kas, protams, mēģina šo sarežģīto situāciju, proti izaugsme lielās pilsētās un jūru piekrastēs un nabadzība arī lauku vidē, kā arī ļoti liels sociālās plaisas, tas to mēģina pārvarēt, bet mūsu skatījumā tas nevar būt attaisnojums atkāpties no uh, uzlabojuma cilvēktiesību jomā un uh, nedrīkst pieļaut importu uh, precēm, kas ir ražotas laugai sistēmā. Neapzināti, ne neapzināti. Un mums jānorāda uz Eiropas uh, uzņēmiem. Un jānorāda viņiem uh, un jādod zināms uh, to firmu vārds, kas laugai uh, ražo preces, jo ir zinām arī, piemēram, piegādātāji. Un uh, nav uh, īpaši, teiksim, veiksmīga darbība, ja mēs šeit Eiropā redzam uh, ka viņi uzsver cilvēktiesību izmantošanu Ķīmā un uh, to uh, solījumu nepilda. Es kā patērētāja arī vēlos darboties tā, lai cilvēki, kas pērk Ķīnas izcelsmes produkts, nepirktu produktus, kas ir ražoti piespiedu darbu izmantojot. Un arī negrib tādus produktus pirkt, kur bērnu darbs tiek izmantots. Ir daudz, kas darīts, bet no komisijas ir nepieciešama priekšlikuma, piemēram, kvalitātes zīmoks un arī embargo Uh, produktu ieviešanai, kas ir laukai nometnēs uh, ražoti. Mums ir nepieciešams konstruktīvs dialogs, mums ir nepieciešama vēlme Ķīnas valdības pusē šo dialogu turpināt, jo arī Ķīna ir ieinteresēta uzlabot cilvēktiesību situāciju. Mēģināsim dialogu veidot, bet neuzsvērsim uh, tikai to, ka uh, uh, tirdzniecības uh, kontakti ir būtiski un neaizvērsim acis uz cilvēktiesību pārkāpumiem. Paldies! Nākošais runātājs Gurens kungs, vienu minūti. Priekšsēdētāji kungs, vairāk nekā tūkstots šādu nometni, kurās ir 3 līdz 5 tūkstoši cilvēki ieslodzīti un praktiski tie tā kā valsts ieslodzītie ir šajās nometnēs. Pat cilvēku orgāni tiek pārdoti un kontrabanda ar tiem veidoti. Situācija ir ļoti satraucoša un šis piespiedu darbs tas patiesi ir kaunpilns traips Komisija bieži klusē. Tas, ko mēs dzirdam no Eiropas Savienības puses, ir tas, kā tiek norādīts uz to, ka tiek tāda samērīga soļa spērt. Jā, tas ir tā, bet tajā pašā laikā visi Ķīnas tirdzniecības partneri jāiesaista, lai veidotu tādu ciešu pozīciju un nekādu atkāpšanos soļu attiecībā uz reālo situāciju. Ir veidot jau darba grupa arī, un tas ir vismaz tas, kas ir absolūti nepieciešams. Paldies! Paldies kolēģim Gērens kungam. Nākošais runātājs Migaļska kungs vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies komisāram. Es vēlos arī atbalstīt tos, eh, kas eh, teica, ka jūsu eh, runa bija tāda, kas nedaudz vīlies, jo jūsu runai vajadzētu būt izšķirīgai. Šajās nometnēs ir 7 miljoni cilvēki ieslodzīti, un viņus Viņi tiek ieslodzīti viņu reliģiskās pārliecības dēļ, un tādēļ mēs esam morāli, eh, mūsu morālais pienākums un politiskais pienākums ir cīnīties pret šo situāciju. Mums rodas tāds iespējas, ka šī eh, nometņu sistēma atgādina padomju gulag sistēmu. Arī vārda dēļ laugai nozīmē reforma eh, ar darba palīdzību. Un tas atgādina to, kas eh, bija eh, Auschwitz eh, nometnes vārtu daļā rakstīts. Tādēļ mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi pret šādu situāciju. Un šo jautājumu jāskata kā izšķirīgi nozīmīgi sarunās uh, starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Es vēlos uh, jūs aicināt, komisāra Filskungs, šo jautājumu uh, iespējams bieži uh, katrā sarunās ar Ķīnu uzsvērt. Paldies, Megaļs kungam. Nākošā runātāja minūte 30 veržījā kundze. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs visi lieliski zinām, kādā situācijā atrodas cilvēktiesības un demokrātija Ķīnā. Mēs runājam par cilvēktiesību politiku, eh, par eh, kaimiņattiecību politiku, bet abos gadījumos galvenās ir ekonomiskās intereses, jo visiem tiem, kas pārvalda Eiropu Ķīnu, galvenokārt ir liels tirgus. Mums nevajag iebilst pret Ķīnas varas iestāžu teikto, jo citādi viņi varētu slēgt eh, robežas. Un, uh, Par spīti tam, ka cilvēki joprojām tiek politiski apspiesti, un es neesmu aizmirsus ķeneņmeņas notikums, es neesmu aizmirsus visus tos, kas ir cietumā, darba nometnēs un kas ir samaksājuši par savu cīņu par cilvēku tiesībām un demokrātiju. Jā, laugai tik tiešām ir briesmīgs simbols tam, kas notiek Ķīnā. Mēs dzirdējām, ka komisijai ļoti rūp cilvēktiesības, bet komisāra kungs, neslēpieties aiz tehniskiem apsvērumiem. Nerunājiet ar Ķīnas valdību. Jūs lieliski zinat, kā Ķīnas valdība uztver jūsu teikto. Viņiem sarunas šajā jautājumā ir gluži vienkārši parasta lieta. Jūs neteicāt neko konkrētu, un jums Neizdevās noslēpt to, ka ir citas darba nometnes, kas atrodams arī citās valstīs. Jūs sakat, ka Ķīna modernizējas, bet es domāju, ka tas tā nav. Es neesmu pro-amerikāniski noskaņot, bet man šķiet, ka um, tas, ko dara ASV, mums arī būtu jāpaveic. Terorismu jomā mēs, protams, sadarboties ar ASV. Kāpēc Eiropas Savienība nav spējīga rīkoties tāpat, tad, kad ir jāievēro cilvēktiesības? Komisārkungs, kad Eiropas Savienība aizliegs eksportēt laugā nometnēs ražotās preces? Paldies! Paldies, Veržjā kundzei. Nākamais runātājs Fontāns kungs uz vienu minūti. Komisārio. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs. Jūsu teiktais mūs pārsteidz. Mēs sagādājām no jums daudz izlēmīgāku nostāju. Mēs nevaram pieņemt to, ka cilvēktiesības eh, netiek ievērots un tās ir mazsvarīgāks par ekonomiskajām interesēm. Ir miljoniem cilvēku, kas strādā šajās lajogai nometnēs un kuriem ir tiesības un kur cilvēku tiesības tiek pilnībā mītītas kājām. Neaizmirsīsim, ka tā ir milzīga problēma Eiropas ekonomikai. Šīs preces, kas ienāk mūsu tirgū, izraisa arī negodīgu konkurenci Eiropas tirgū tas izraisa dempingu. Tātad par spīti tam, ko Ķīnas valdība ir paziņojusi, diemžēl mēs neredzam nekādas uzlabojumus, ne laukai nometnes joprojām pastāv un miljoniem cilvēku, kas pārstāv arī dažādas minoritātes šajā valstī, joprojām tiek apspiesti šajās nometnēs. Mēs ceram, ka diplomātiskā loģika ļaus jums sagatavot uh, stingru reakciju no Eiropas puses, lai mēs ievērotu ASV sniegto piemēru. Paldies! Un tagad uz pusotru minūti Kasparīkungs. Herr Präsident, sehr geehrter Herr Präsident, wir alle wissen, Godētais priekšsēdētāji kungs, mēs visi zinām, ka aiz laugai slēpjas nepieņemams Eh, darba apstākļi, jau šo nometņu pastāvēšana kā tāda ir nepieņemama, un ja mēs vēl varam iedomāties, kā tur saražotās preces nonāk mūsu tirgūs, tad tas ir absolūti nepieņemami tur strādā gandrīz eh, kā cilvēki, kas ir kā ieslodzītie, un to atbalsta arī Pekinas valdība, un kas arī ir papliecinājis to, ka Eiropas Savienības pārstāv, kas dosies uz Pekinu, varbūt arī eh, saskarsies ar eh, šajā laugai nometnēs ražotajām precēm. Komisāri, kungs, jūs eh, mums nepiedāvājat risinājums, jūs paziņojat, kā komisija pārbaudīs kādās vēl citās valstīs Um, preces tikt, uh, tiek raži, ra, saražot šādās darba nometnēs un tirgots Eiropas Savienības tirgos. Um, vispirms ir jāatrisina šī problēma, un tad ir jāskata citas uh, līdzīgas problēmas. Aicinu padomi un arī komisiju darīt visu, lai preces, kuras mm, tiek saražotas šajās darba nometnēs, vairs nenonāktu Eiropas Savienības tirgos. Uh, Amerikāņu draugi ir raduši risinājumu, lai liektu šādu preču piekļūšanu Amerikā, Amerikas tirgumu un aicina arī komisiju, lai šie asins aptrēpītās preces arī nenonāktu mūsu tirgu. Mums būtu nepieciešams, protams, labas partnerības ar Ķīnu, bet mums ir nepieciešams arī saties pēc cilvēktiesībām. Paldies, kas parīkungs, un tagad Maisners konsults. Paldies. Priekšsēdētāji, godātais komisāri, kungs, jūs sacījāt, ka cilvēku tiesības ir eh, fundamentāls tiesības. Tā ir Eiropas Savienības vērtība. Mēs pieņēmām Lisabonas līgumu un arī fundamentālo pamatiesību hārtu. Tas, ko jūs sacījāt, ir absolūti pareizi. Mums ir jāiestājas par šīm cilvēktiesībām visur, arī no ekonomiskā viedokļa mēs jau to norādījām. Runājot arī par laugai, eh, darba nometnes precēm, arī manā grāmatā ir vesels sāraksts ar eh, to, kādi cietumi ražo kādas preces. Tādēļ eh, tieši šodien priekšsēdētājs vērsās pie komisāra Degulta kunga un lūdza uh, ļaut arī ANO īpašajam vēstniekam uh, dosties uh, uz šīm ieslodzījuma vietām un uh, mums vajadzētu sekot varbūt ASV piemēru, kur ir drosmīgāk par mums, ko par to domā komisija. Liels paldies, Maisners kundzei! Vārds provērs kungam lūdzu minūte. Uh, Paldies! Gribētu arī piebilst dažus skaitļus tam, ko minēja jau kolēģi. Vairāk nekā tūkstoši nometnes ir identificētas, tie 40 līdz 50 miljoni ieslodzīto kopš 49. gada. Un tā 314 uh, komerc uzņēmumu, kur ir saistīti ar šo laugai darba nometni. Runa te ir par Eh, ieslodzījumu vietu, kas eh, līdzinās padomu lai gulagam. Un Eiropas Savienībā ir ļoti grūti konkurēt ar Ķīnas ražošanas metodēm cenām, vai tur būtu runa par vidas vai patērētāja aizsardzību vai kvalitātes eh, nodrošināšanu, šāds vērtības tur vispār nepastāv. Un ja mēs pieņemam politisko ieslodzīto darbu, viņa ražotās preces, tad mēs kļūstam līdzatbildīgi jā, par viņu likteni. Mēs dodam varbūt tādu Iespēja, ka esam ļoti kritiski, bet esam arī piesardzīgi attiecībā uz mūsu attiecībām ar tik lielu valsti kā Ķīna. Arī oktobra samits būs lieliski iespēja, lai mēs varētu runāt par šo problēmu. Ceru, komisāra kungs, ka mēs izmantosim šo iespēju un ka jums būs daudz pozitīvāks mums sakām lietams nākamreiz. Paldies, Provēras kungs. Tagad Prēdes kungs, minūte 30. Paldies, priekšsādātāji. 11. Eh, pants cilvēktiesību pamatiesību hartā nosaka tiesības uz godīgu tiesu. Tas ir acīm redzams, kā laugai nometnēs šī pāraudzināšanas ideja ar darba palīdzību pārkāpj šo principu, kā jau mani kolēģi ir norādījuši. šie ieslodzītie tiek bieži vien pakļauti spīdzināšanai, pazemojošai attieksmei, tāpat arī viņiem bez darba ir jāstrādā raktuvēs, lauksaimniecībās, rūpnīcās un dažkārt darba diena viņiem ilgst 20 stundas diennaktī. Cilvēku tiesību organizācijas ir norādījušas, ka cilvēki tiek sisti un arī seksuāli izmantot šajās darba nometnēs, un ieslodzītajiem netiek nodrošināta atbilstoša medicīniskā aprūpe, un tāpat arī trūkst pārtiks. Uh, šādās nometnēs ražotu produktu importēšana uz Eiropas Savienību, protams, ir jāaizliedz. Esmu pārliecināts, ka tas tiks darīts un ka komisija uzraudzīs šo aizliegumu, kā jau kolēģi to ir prasījuši. Citi kolēģi ir norādījuši, ka mums ir jāizmanto visas iespējas un jebkura iespēja uh, augsta līmeņa tikšanās reizēs ar Ķīnas varas iestādēm, lai tiktu aizliegt šī sistēma. Paldies Predes kungam un nākošā muskardīnī kundze pusotra minūte. Dio denaro. Paldies, priekšsēdētāji. Tie, kas seko naudas dievam, tiem absolūti nerūp, ka šī nauda ir asinīm traipīta. Uh, Šo cilvēku liktenis tiek izmantots eh, absolūti eh, nehumanām eh, nolūkiem, un šīs preces, kas tiek saražotas laugā nometnēs, nonāk Eiropas tirgu. Bet es nezinu, vai Eiropas Savienība var atrisināt šo problēmu. Eiropas Savienībai nav nepieciešamo līdzekļu aizliegt šo preču importu Eiropas Savienības tirgū, Un tā joprojām turpina eh, tirdzniecības sarunas ar Ķīnas republiku par spīti tam, ka mēs lieliski apzināmies, no kurienes nāk šīs preces. Morālais jautājums, acīm redzot, nemaz nenodarbina Eiropu. Tāpēc parlaments aicina komisiju rīkoties apņēmīgāk un izlēmīgāk sarunās ar Ķīnas Tautas republiku, lai atrisinātu šo jautājumu. Ņemot vērā to, ka Eiropu satrauc ekonomiskā situācija. Mums būtu nepieciešami vismaz noteikumi, kas ļautu uzlikt īpašu izcelsmes zīmi šīm precēm, kas nāk no laukā nometnēm. Tādējādi mēs varētu paziņot Ķīnas varas iestādēm, ka ja netiek aizliegts eksports šīm precēm, kuras sažaro ieslodzītie, tad mēs varētu vismaz uh, to nākotnē izmantot, lai pa paziņot, ka tās ir preces, kas ir asinīm traipītas. Paldies! Paldies Muskardīnī kundzei un tagad noslēdzot runātāju sarakstu vārds Gēlam kungam uz pusotru minūtu. Paldies priekšstādātāji! Komisāri, es domāju, ka mums nevajadzētu aizmirst to, ka milzīgā apmērā Ķīnas uh, izaugsme ir eh, saistīta ar laugā nometnēm. Laugā nometnes ir bijis eh, instruments, kas izmantots kopš 49. gada, un tajā ir ieslodzīti 50 miljoni ieslodzīto. Šodien ir aptuveni 5 miljoni cilvēku, kas atrodas šajās nometnēs, un daži tiek tur eh, turēti, apgalvojot, ka viņi apdraud valsts varu. Eh, komunistiskās eh, Ķīnas eh, ieslodzīto nometnēs ieslodzīta ir kļuvusi par tādu kā noslēpumu. Un pirms es Eiropas Savienības un Ķīnas samita mans jautājums jums, komisār kungs, ir sekojošs. Vai jūs esat gatavs īstenot Van Rompai kunga principu par savstarpējumību attiecībās ar Ķīnu? Jūs neatbildējāt uz lielāko daļu no mūsu uzdotiem jautājumiem, vai ir vai notiek sadarbība ar ASV, lai identificētu laugāju preces, vai jūs esat iepazinušies ar iepriekšējām Eiropas parlamenta rezolūcijām, kas aicina aizliegt šo preču tirzniecību Eiropā un uzstāja uz to, ka ir nepieciešams turpmāks progress sadarbībā ar Ķīnu, lai panākt to, ka e, Ķīna ievēro e, starptautiskās darba organizācijas konvencijas un vai jūs e, grasāties atcelt īpašo labvēlības principu attiecībā pret Ķīnu, ja cilvēktiesības joprojām tiek pārkāptas? Tie ir jautājumi, kuriem mums nepieciešams atbildes. Paldies! Paldies Kelam kungam! Un tagad brīvā mikrofona ietvaros vispirms vārds tiek dots Kasler kungam. Vielen Dank, Herr Präsident. Menschen in Arbeit. Paldies priekšsēdētājiem. Nosūtīt cilvēkus uz darba nometnēm tādēļ, ka vienkārši viņiem ir cits viedoklis nekā vadošajām iestādēm ir skandāls. Šie darba, šīs darba nometnes ir anahronisms, kurā vairs nav vieta 21. gadsimtā. Un es nožēloju, ka uh, Tiesībā uz Ķīnu pār spīti visai informācijai, kāda ir komisijas rīcībā, tā nepiedāvā parlamentam nekādus konkrētus pasākumus, ko tā vēlas uzsākt un kādā veidā varētu arī attīstīt Eiropas Savienības un Ķīnas sadarbību. Jā, daži uzņēmumi strādā ar uh, Eh, šiem laugai ieslodzītajiem darba nometnēm, kādēļ jūs aizverat acis, un es domāju, komisija ir līdz atbildīga mm, šī, šīm ciešanām. Nu, vien Eiropas Savienībā viens no galvenajiem principiem ir arī jo, eh, tiesu, pra, tiesu eh, procesu nodrošināšana. Man ir kaut kā Eiropa parlamenta deputātam uzklausīt visu, ko mēs šeit dzirdējām. Uh, Viņš arī par brīvību. Un atbalvu, un pateicos visiem, kas izteicās. Liels paldies, Kāslēr kungs. Tā ir ar kungs minūte. Komisār, die Kollegen haben. Gutaties, komisār kungs. Priekšsēdētāji kolēģi jau uh, plaši izteicās. Šeit mēs runājam par ļoti rūpju cilvēktiesību pārkāpumu, importējot šīs preces Eiropas Savienībā. Šīs imports ir jāizbeidz. Šie cilvēki strādā absolūti necilvēcīgos apstākļos. Un citas starpā ir arī antidempinga nosacījumi, kādi būtu jāparedz un jāpieņem kā Eiropas Savienība. Mums ir ļoti skaidri jānosaka, jāpasaka, kā neatkarīgi no cilvēku tiesību jautājumiem darba apstākļi ir nepieņēmami. Šeit runa nav tikai par precēm, bet par šo cilvēku darba apstākļu uzlabošanu šiem cilvēkiem nav nekādas uh, juridiskās legālās situācijas, un tas ir jāpasaka ļoti skaidri runājot ar Ķīnu. Liels paldies Torer kungam! Lichtenbergs kundze lūdzu minūti. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisāri, kungs, jūs mums sacījāt, ka attiecībās ar Ķīnu šīs jautājums ir ļoti delikāts un jūtīgs. Es tam varu pilnībā jums piekrist. Tas nav vienkārši jautājums, bet uh, runājot uh, ar partneriem, kuriem ir ekonomiskā sadarbība un brīvas tirzniecības nosacījumi ir nepieciešams runāt ar šiem partneriem, uzsvērt un aizstāt, aizstāvēt savas vērtības bet nekādā gadījumā nemazinātās. Ja viens, tad, ja vienu partneri mēs varētu saukt par liekuli, mēs kritizējam šo darba nometņu eksistenci un darba apstākļus tajos, bet tajā pat laikā mūsu tirgos mēs atļaujam importēt šāda veida preces. Es domāju, šeit Eiropas uzticamība tiek nopietni apšaubīt, mums ir jāizbeidz retorika un skaistie vārdi un jāsāk konkrēti rīkoties. Arī Ķīna mūs vairāk respektēs, ja e, viens e, partneris teiktu, skā, runātu skaidru valodu un e, reaģētu. Liels paldies Liktenbergers kundzei. Tanakungs minūte. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Ķīna ir ekonomisks kapitālisms brīnums, bet eh, no otras puses brutāli komunistiska valsts. Un viens no nepatīkamiem faktiem ir šī piespiedu pāraudzināšana Alaugai darba nometnēs, kur uh, miljoni politisko oponentu tiek uh, nosūtīti uh, dažādu filozofiju piekopēju un protestantu, un viņu radinieki tiek nosūtīti tātad šai pāraudzināšanai pēdiņās. Šais no, nometnēs ir ārprātīgi apstākļi ir uh, cilvēki izmantoti orgānu transplantēšanai. Ķīna, protams, uh, iesloga miljoniem cilvēku katru gadu, it kā pamatojoties, ka viņi ir veikuši ekonomisku sabotāžu vai arī darbojušies kā, piemēram, suteneri. Jebkurā gadījumā tas ir satraucoši, jo šīs uh, darba nometnes tiek izmantotas preču ražošanai, uh, Un ir uh, pierādījumi, ka, piemēram, Eiropas Savienības tirgos bija nonākuši gumijas zāba, kas ražot šajās nometnēs. Zināmā mērā es saprotu komisiju, jo šo preču identificēšana un pierādīšana ir bijusi turpat vai neiespējama. Paldies, Tanaka kungam. Nākošais Pasko kungs. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážený pán komisár. Tábory Lao Gai pomenované podľa Číny. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, priekšsēdētāji sa začali v číne vytvárať krátko po komunistom prevrate v roku. Laogai darba nometnes Ķīnā tika izveidotas neilgi pēc 49. Eh, gada komunistiskās revolūcijas. Kopš tiem laikiem apmēram 50 miljoni Ķīnas iedzīvotāji ir izgājuši eh, caur šīm darba nometnēm un ļoti nedaudz no viņiem ir pēc tam atgriezušies mājās. Laugai pētniecības institūts eh, ir norādījis, ka ir apmēram 1700 šādu darba nometņu Ķīnā pat laban. Un uh, cilvēkus uh, šajās nometnēs var ievietot vienkārši pēc policijas ieskatiem. Šajās nometnēs uh, netiek ņemt vērā cilvēku individualitāte, tiek aizskat viņu cieņa. Cilvēki tiek nopratināti, viņi tiek spīdzināti. Viņi tiek spiesti ļoti smagi strādāt, kas pilnībā salauž šo cilvēku gribu un veselību. Nometnēs nav pieejami medikamenti, Tikai četras dienas gadā ir brīvdienas, dažkārt šiem cilvēkiem ir jāēd zāle, jo pārtika ir nepietiekama un ļoti nabadzīga. Mums tik tiešām vajadzētu censties panākt to, lai Eiropas civilizācija atteiktos importēt šos produktus. Paldies, un nākošais Grifinkungs. Uh, doma, ka var ieslodzīt par uh, domām, ir šokējoša, un es personīgi pats šādu pieredzi varu paust. Uh, Britu valdība ir trīsreiz mēģinājusi man ieslodzīt tieši uz runas brīvības principiem. Es jūtu līdzi Ķīnas un Tibetas disidentiem, kas ir ieslodzīti komunistiskās darba nometnēs. Ir jāspēr soļi, lai novērstu to, lai viņu ražotās preces varētu konkurēt ar precēm un strādājošiem rietumos. Ja mēs pieņemam šādās darba nometnēs ražotus produktus, tad nebūs iespējams izvairīties no tāda paša. Uh, principa, ka tiek, piemēram, pieņemts preces no valstīm, kurās netiek ievērotas vidas aizsardzības prasības. Tātad šīs preces no Ķīnas tiek uzskatīts par negodīgu konkurenci. Ķīna grauj tirzniecību un mums ir jāpasargā savus cilvēkus no šīs komunistiskās tirānijas un kapitālismu mantrausības. Paldies Grifin kungam un noslēgumā vārds Brāns kungam. Uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, vai tas būtu vai nebūtu pieļaujams pārdot šo cilvēku ražotās eh, preces, būtu jāspriež pēc tā, vai cilvēki ir veikuši īsts noziegums vai politisks noziegums. Un, protams, Ķīnas gadījumā mēs zinām, kāds ir šis princips. Vai tiesu sistēma ir godīga? Un eh, vai šie cilvēki tiek turēti cilvēcīgos apstākļos? Tātad šie arī ir principi, bet laugai nometnēs, protams, tā nav. Jautājums, vai cilvēkiem vajadzētu ļaut šādas preces iegādāties, tas būtu atkarīgs no uh, importētāja valsts, vai tā vēlētos, lai uzņēmumi tajās tiktu slēgti un lai cilvēki tiktu atlaisti. Bet tas attiec ne tikai, teiksim, uz Ķīnu, bet uz jebkuru citu valstu, kurā produkti ir ražoti pa zemām izmaksām. Eh, brīvās tirzniecības eh, princips tiek aprakstīts tā, ka brīvā tirzniecība padara pasauli bagātāku, bet tas nenozīmē, ka katra valsts kļūst bagātāka. Tas nu, pilnīgi noteikti nenozīmē, ka Britu un uh, citi Eiropas Savienības uh, strādājošie kļūst bagātāki, bet viņu interesēm mums būtu jābūt pirmajā vietā. Dank, Herr kolēģi Brons, zum Abschluss der Aussprache. Lielas paldies! Un tagad vārds Vēlis kungam. Um, Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, Ķīnas ekonomiskā attīstība nav salīdzināma ne ar ko citu mūsdienu ekonomikas vēsturē, un tā spēlē ar vien lielāku lomu pasaules um, mērogā, un šī loma paredz arī lielāku atbildību, tā piemēram pamatiesību ievērošana un ir absolūti uh, nepieciešams, lai Ķīnas vadītāji ievērot šos principus. Pat šajos sarežģītajos laikos Ķīna un Eiropas Savienība ir partneri un eh, mūsu politika attiecībā pret Ķīnu un dialogs ir labākais veids, kā atrisināt šos jautājumus. Mums ir jādomā arī par dialogu, kurā tiktu ietverti eh, cilvēktiesību jautājumi. Vienlaikus Mums ir jācenšas aizsargāt mūsu vērtības un principus, tā skaitā, kas attiecas uz um, ieslodzīto darbu izmantošanu un laugainu nometnēm. Kā jau es teicu savā ievadrunā, un mums ir jādomā par to, kā mēs efektīvā veidā varētu izvairīties no tādu preču importu, kas ražots izmantojot ieslodzīto darba spēku. Un tas viss jādara ciešā dialogā ar Eiropas parlamentu. Mans kolēģis Degohtkungs runāja uh, pagājušajā otrdienā par cilvēktiesībām um, Ķīnā, Eiropas parlamentā, un es varu apstiprināt, ka uh, Eiropas Savienības Ķīnas samitā tiks runāts par cilvēktiesībām, taiskaitā arī par prasību slēgt laugai nometnes. Cienījamie deputāti, ne, Ķīna, ne Eiropas Savienības, ne ASV eh, rokās nav horizontālo instrumentu, lai aizliegtu šo preču importu, bet komisija ir gatava apsvērt to, cik efektīvs ir eh, ASV pieņemtais likums, kas eh, paredz izvairītos no šādu preču importu, cenšoties tās identificēt. Es noteikti izmantošu iespēju un informēšu savus kolēģus, kuru uh, eh, ģenerāla dar, direktorāta darbs ir saistīts ar šo jautājumu. Jo um, Eiropas parlaments uzskata, ka šiem attiecīgiem ģenerāla direktorātiem ir jāpraugās uz šo jautājumu padziļinātāk. Paldies priekšsēdētājai! Paldies komisāram Fulskungam! Līdz ar to esam noslēguši debats par eh, šo jautājumu. Vakardienas eh, protokols ir izplatīts. Vai būtu kādi komentāri par protokolu? Tāda nav. Tādā gadījumā varam uzskatīt, ka protokols ir pieņemts. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi, es vēlētos jūs informēt,